ir iespēja veicināt tirzniecību starp šīm nabadzīgajām valstīm un Eiropas Savienību. Paldies! Much, minister. Paldies, ministra kungs! Mums ir virkne e, rezolūciju, par kurām ir jābalso, un balsojums notiks rīt pulksten 12. Tālāk nākamais jautājums, ko mēs šodien izskatīsim, ir Īslandes 2010. gada progresa ziņojums, un tas ir padoms un komisijas paziņojums. Tātad pārējām pie Īslandes un ļaušu tagad padomēji, padoms pārstāvjiem pārstruktūrēties, samainīties vietām. Is this a request for catch the eye? Is that what you're doing? Okay. 590. Tā tad atzīmēju arī brīvā mikrofonam, brīvā mikrofonam pieteikušos runātājus. Tātad, kā es sacīju, Islande 2010. gada progresa ziņojums padomas vārdā Kjorī kundze uz piecām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji! Komisāra kungs, cienījamie eh, Eiropas padomas deputāti, es domāju, ka Eiropas parlaments spēlē pozitīvu un konstruktīvu lomu, kas ir ārkārtīgi svarīga, eh, vedot sarunas ar Īslandi par iestāšanos. Un jāsaka, ka eh, šajā mūsu prezidentūras izvērzītajā prioritātē mēs ļoti labi virzāmies uz priekšu. Padomu vienbalsīgi ir apstiprinājusi kandidāta valsts statusu Īslandei. Eh, skrīninga process eh, ir eh, veiksmīgi turpinājies un joprojām tas norit pēc plāna. Nākamā konference notiks 27. jūnijā, kas dos mums iespēju izskatīt mērķus un to sasniegšanu, un mēs spēsim atvērt daudz tātad sarunu sadaļas, un jūsu atzinums runā par šiem svarīgākiem punktiem progresa ziņojumā. Komisija norāda uz to, ka Islande respektē uh, visus nepieciešamos kritērijus un neskatoties to, ka to ir smagi skārus ekonomiskā krīze, mēs ceram, ka valsts būs uh, spējīga veikt nepieciešamos pasākumus, kas ļaus uh, tai īstenot tai pasākumus, lai izpildītu kritērijas, kas ir nepieciešami iestāja Eiropas Savienībā. Ja demokrātija, protams, Islandē darbojas, tajā ir spēcīgas institūcijas, uh, Tā ir ciešas e, saikne ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm. Mēs esam atzīmējuši arī, ka tā ir ļoti labi sagatavojusies iestrādāt e, akī komunitē un par cik Islanda ir Eiropas ekonomiskās telpas uh, locekle. Tas neradīs grūtības un Mēs ceram, ka tā arī nodrošinās godīgu konkurenci uh, jomās, kur tas vēl īsti nav izdarīts. sarunu progress būs atkarīgs no tā, vai Islande varēs izpildīt visas uh, nepieciešamos uh, kritērijus. Padoms secinājumos jūnijā 2010. gadā tika atzīmēta nepieciešamība mm, tik galā ar dažiem trūkumiem un uh, iestāšanās sarunu laikā. Eh, joprojām pamats eh, būs uh, Eiropas ekonomiskās telpas kopējais nolīgums. Uh, arī iestāšanās Schengens zonā nerada nekādas problēmas. Padomu turpina darbu šajā jomā. Un parlamenta rezolūcija uh, principā norāda ļoti skaidri, kādi ir uh, panākumi un kāds darbs vēl joprojām stāv mums priekšā. Mums ir vienoti mērķi Mums ir jānodrošina atbilstoši komunikācijas starp Eiropas Savienības un Īslandes pilsoņiem. Eh, Ungārijas prezidentūrē vēl daudz, kas ir darāms, un mēs turpināsim sastrādāties gan ar komisiju, gan ar parlamentu, lai uzturētu šo te uzņemto eh, sarunu tempu. Mēs turpmākajos eh, sešos, mēs visus šos mēnešus esam uh, Uh, stimulējuši šīs iestāšanās sārunas, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka uh, Islanda veiksmīgi paveiks visu tai uzticētos uzdevumus, un mēs uh, turpināsim veiksmīgi, mums ir vajadzīga spēcīga Eiropa. Nākošais runātājs komisārs Fūlē. Paldies, priekšsēdētāji, godējami deputāti šīs debatas par Īslandi. Un nākamajiem soļiem tās iestājas procesā šodien ir ļoti attiecīgi debati. Es gribētu pateikties parlamentam par atbalstu Islandes dalībai un pateikties referentam Brēdam par augstas kvalitātes sagatavoto ziņojumu. Šis ziņojums nāk klajā ar pareizo vēstījumu Islandai pareizajā brīdī. Un šobrīd notiek skrīninga pa, uh, pasākumi. Kopš 2010. gada novembra ir apspriestas 24 nodaļas un ir pabeigtas 23 divpusējās sanāksmes, skatot zivsaimniecības, lauksaimniecības, vides, reģionālo politiku un finanšu pakalpojumus. Skrīnings ir nozīmīgs tehnisks process un sanāksmēs jau ir identificēti jūtīgi jautājumi un izaicinājumi prioritārās eh, sadaļās tādās kā lauksaimniecība, apkārtējā vide un zivsaimniecība. Šis saruna etaps tiks pabeigts jūnijā. Mēs varam apstiprināt to, ka sagaidām Eh, sarunu sākšanos Ungārijas prezidentūras beigu posmā, atverot atsevišķas eh, sadaļas konferencē, kurai ir jānotiek 27. jūnijā. Tas ir ambiciozs, bet īstenojams grafiks, iesaistoties visām pusēm, un komisija ir gatava ņemt vērā Īslandes eh, specifiku un cerības paturot eh, esošo pieju iestājas sarunām un pilnīgās, pilnībā saglabājot Eiropas Savienības principus un noteikumus. Tāpēc mēs eh, ceram uz sadarbību atvērtā un konstruktīvā garā, lai rastu risinājums, kas ir pieņemami abām pusēm un tādā veidā, kas atspoguļo uh, augstas sadarbības līmeni, kurš pastāv starp Eiropas Savienību un Īslandes varas un lēmēģi iestādēm. Kā jau ar ikvienu citu iestāšanos, mēs varam sagaidīt, ka nevienmēr tas būs viegls uzdevums, bet mēs paļaujamies, ka ar Islandi mēs esam uzsākuši veiksmīgu ceļojumu. Tagad runājot par aizseivu un rezolūcijas sakarā. Komisija apsveic SWIFT, eh, apsveic eh, eh, rezolūcijas, kas ir pieņemts šajā sakarā, un tajā pašā laikā runājot pār fiskālajiem jautājumiem un IMF programmu paveiktais darbs ir iespaidīgs. Korekcijas programma darbojas un valdība ir gatava turpmākajai konsolidācijai. Pastiprināta parādu restruktūrēšana Eh, palīdzēs stiprināt ekonomikas atveseļošanos. Tāpat arī valdība strādā pie stratēģijas, lai pakāpeniski atcelt kapitāla kontrols, un tas palīdzēs eh, uzlabot uzņēmē darbības vidi. Tāpat arī es gribētu īsi pieminēt eh, pirmsiestājas palīdzības instrumentu pasākumus, kurus mēs piemērojam. Kopā 28 miljoni eiro ir paredzēti turpmākajiem trim gadiem, lai atbalstītu administratīvās kapacitātes stiprināšanu un sagatavotu Islandi struktūru fondu pārvaldībai. Labs progress ir panākts, pabeidzot eh, nacionālo pirmsiestais eh, IPA programmu 2011. gadam un konkrētas aktivitātes ir uzsāktas tājieks programmas ietvaros. Es pilnībā atbalstu jūsu viedokli eh, par to, ka jāveido ir uz faktiem balstīts publiskas debats par pievienošanos Eiropas Savienībai. Tā var, un tāds, eh, tas var būt ar izšķirīgu lomu, palīdzot saprast Eiropas Savienības realitātes politikās un darbībās un var palīdzēt izkliedēt arī dažādus mītus vai nepareizus priekšstatus. Vēl jau vairāk uh, Apsveicu Islandes lēmēju iestāžu uzsāktās intensīvās komunikācijas aktivitātes. Tas attiecas gan uz eh, atbalstu iestājas procesa turpināšanai, kā arī Eiropas Savienības eh, tēla stiprināšanai. Komisija strādā pie informācijas un komunikācijas aktivitātēm, lai varētu veidot eh, sabiedriskas debatas. Eiropas Savienība delegācijā, eh, Savienības delegācija Reikjavīkā pilnībā ir iesaistījusies šajā darbā. Un priekšsēdētāji godējumie deputāti, es cerīgi raugos uz skrīninga perioda pabeigšanu un iestājas eh, sarunu nodaļu turpināšanu ar Iz Islandi. Paldies, un tagad runātāji politisko grupu vārdā. Prēdas kungs, pusotra minūte jums. Salut, uh, prezencijā komisija. Paldies, priekšētāji. Pirmkārt, vēlos teikt, ka esmu priecīgs, ka ir komisija un padomu pārstāvēt. Mums bija liels prieks sadarboties ar šīm iestādēm, sagatavojot ziņojumu. Pirms deviņiem mēnešiem, kad mēs runājam par īstens pieteikšanos dalībai Eiropas Savienībā, mēs runājam par vairākiem aspektiem. Pirmkārt, politiskie kriteriji šajā ziņā. Islandē ir ļoti labi panākumi, tā ir demokrātiskas tradīcijas, tāpat ir augsts jānovērtē progress Islandē, ir stiprinot tieslietu uh, neatkarību, atņemot uh, pilnvaras tieslietu ministram nozīmēt tiesnešus. Tā pašā laikā ir svarīgi, lai šie pasākumi tiktu īstenoti. Otkārt par ekonomiskiem kritērijiem. Islanda jau izpilda ļoti daudz kritēriju dalību valstī, un mēs priecājamies, ka ir izcināta aizsēju lieta, un mēs ceram, ka referendumā Islandas iedzīvotāji atbalstīs risinājumu, kas citādi varētu liekt dalību Eiropas Savienībā. Treškārt, reģionālā sadarbība, kas arī ir svarīgs aspekts. Islandes iestāšanai Eiropas Savienībā ir būtiski iespēja Eiropas Savienībai stiprināt savu pārstāvību arktiskajā zonā, it īpaši arktiskajā padomē. Un pēdīgi sabiedrības ierūklis ir ļoti svarīgs, lai iestājas process būtu veiksmīgs. Šajā ziņā mums ir jāatbalsta Islandes iestādes iniciatīva noturēt sabiedriskas diskusijas un runāt ar visām ieinteresētajām pusēm, it īpaši ņemot vairāk, ka iedzīvotāji norādījuši savu atbalstu sarunu turpināšanai. Paldies! Sasolkungs SMD grupas vārdā. Paldies! Rītdienas balsojums ir ļoti būtisks posms, kas pietuvinās Īslandes iestāšanos Eiropas Savienībā. Kā Prediskungs teica, Īslanda ir sasniegusi ļoti lielu progresu, piemēram, stiprinot tieslietu sistēmas neatkarību, izveidojot īpašu izmeklēšanas komisiju, lai skatītos uz to, kas notika pirms Islandes bankas sistēmas sabrukuma. Ir izveidota kopēja parlamentāra komiteja starp Eiropas Savienību un Islandi. Arī runājot par jautājumu attiecībā uz Eiropu un runājot par atjaunojumiem enerģijas resursiem. Islandes jautājums ir ļoti sarežģīts. Referendums notiks sestdien, un tur Islandes iedzīvotāji paudīs savu viedokli. Un es domāju, ņemot vērā stiprās demokrātijas tradīcijas, Islandes Iedzīvotāji ir vēl vairāk iesaistījušies šajā delikātajā pārunu posmā. Pirmais referendums nesniedz pozitīvu rezultātu, bet kurā gadījumā Islandes valdība ir apņēmusies mainīt to, skaidrojot saviem iedzīvotājiem, kādēļ Īslanda ir gatava atmaksāt apvienotāju karalistei un Nīderlandai par radītajiem zaudējumiem. Eiropas Savienības lomai ir jābūt tādai, ka mēs nogaidām un skatāmies, kas notiks, neradot papildus spiedienu. Citādi tas varētu radīt tādu pašaizsardzības reakciju no Īslandes sabiedrības. Runājot par lauksaimniecību un zivsaimniecību, Eiropas Savienībai un Īslandē jāmeklē labākais risinājums šeit, lai izmantotu labākos kriterijus, kas nosprausti nolīgumā un atbalstītu Īslandes ekonomiku un īpašo dabas stāvokli. Un Islands iestāšanās Eiropas Savienībā tas nozīmēs, ka mēs izplatīsimies līdz pat arktiskajai zonai ar visiem attiecīgiem zinātniskajiem dabas un citiem rezultātiem. Un tā tad Eiropa parādīs jau, ka 60 gadus tā spēja piesaistīt jaunas dalību valsts. Galehar kungs uz minūti. Paldies! Man prieks, ka skrīninga procedūra par iestāšanās nodaļām, kas sākās pagājušajā gadu no, novembrī, tiks drīzumā pabeigta. Protams, Īslanda, kā Eiropas ekonomiskās telpas dalībniece, ir, bija ar labu pozīciju, ir pieņēmusi jau lielu daļu tiesību aktu, un man ir prieks, ka 65% Īslandas iedzīvotāji vēlas turpināt šīs sarunas es izmantošu savu stāvokli, lai aicinātu Islandes iedzīvotājs neiestāties pēc līdz viņi nebūs pilnībā skaidri par to, kāds būs šis darījums. Otrajā kopējās parlamentāras komitejas sanāksme notiks Reikjavikā Un es uzskatu, ka tas ir būtisks fórums, kur runāt par sadarbību starp Eiropas Savienību un Īslandes parlamentu. Jāsaka priekšsēdētāji, ka esmu vīlies par to, ka netika panākta marta sākumā vienošanās. Ir svarīgi panākt vienošanos, un mēs nevaram zvejot pārāk daudz makrējušajā reģionā. Paldies! Paldies zaļo vārdā Tarana kungam. Vienu minūti. Paldies priekšētājiem. Maza valsts vienmēr uh, rada liels galvasāps Eiropas Savienībai, ka tā vēlas piedalīties Eiropas Savienībā. Nu, par Islandu mēs zinām, tas saistīts zivsaimniecību, bet, manuprāt, mums jau ir uh, zināms risinājums šeit un mēs varētu būt tādi viesmīlīgāki, jo pret mazām valstīm ir tā maigi jāizturās. Parasti es pieturos Tanakunga viedoklim par to, kas tiek darīts attiecībā uz Akī un tam līdzīgi, bet šoreiz mēs noraidām radikālo veidu, kādā šie grozījumi ir radīti, un es ceru, ka jūs panāksiet kompromisu līdz rītdienai. Un es jau esmu paredzējis, ka būs papildus telpa šeit gan mums deputātiem, gan tūkiem no Islandes. Paldies, Tanak kungam minūti. Mē, mūsu grupa pilnībā atbalsta Islandes iestāju Eiropas Savienībā, lai gan šīs lēmums, protams, ir jāpieņem Islandai ar referendumu palīdzību. Islandai ir maza un stabila demokrātija, piedalās NATO un Eiropas padomē, tās ekonomika ir atkarība no zivsaimniecības, un tādēļ Islanda visticamāk lūgs aizsargāt savu zivsaimniecību, ja tā iestāsies Eiropas Savienībā. Un tad cerams, apvienotāji karalistē un citām dalību valstīm būs iespēja aicināt plašākas reformas preturinīgajā kopējā zivsaimniecības politikā. Runājot par vaļu zvejniecību, man nepatīk arī ja par to runājam arī buļcīņas, un tās ir aizliegts zināmās Eiropas daļās, un atļauts savukārt citās ņemot vērā vietējo kultūru, un tādēļ es uzskatu, ka Īslandai arī ir tiesības aizsargāt un iestāties par vaļu zvejniecību. Un, protams, Īslandai ir jāatmaksā apvienotai karalistei un Nīderlandai pienācīgā nauda pēc aizsevis sabrugumu, un referendums ja tas nebūs veiksmīgs, tas varētu laupīt atbalstu no apvienotās karalists valdības. Kēmbelkungs. Jā, nu ziniet, 1. aprīli sauc uh, angļu valodā par izmuļķošanas dienu. Un uh, eh, Īslanda varbūt pagājuši, uh, nākošais gadu gatavojas iestāties, es varētu teikt, ka tā ir tāda aprīļa eh, joku diena, jo uh, Lielākā daļa uh, eh, islāndiešu vēlas saglabāt neatkarību, un tikai 20% vēlas uzkārt sev kaklā uh, eh, sakas. Uh, citi savukārt saka, ka Īslanda vēlas eiro drošību. Arī uh, tā ir muļķošana. Pat uh, Portugāļu bankas, piemēram, atsakās pirkt Portugāļu obligācijas. Nu, un tālāk runājam par zivsaimniecību. Kopējā zivsaimniecības politika būs graujoša Islandei. Un e, šī te valsts ir tiešām viena no labākajām e, demokrātijām, un neskatoties uz to, ka tur bija milzu banku krīze, tā tomēr dzīvo labāk par dažu labu Eiropas saimnības valstu. Paldies! Šodien gan ir 6. aprīlis, tā kā vairs nav 1. aprīlis, ko vairs varētu dēvēt par joku dienu joprojām. Nu, varbūt jūs varat eh, mainīt šo datumu. Labi, bet eh, tālāk Grifina kungam vārds. Šeit ir pierasts eh, šīm debatēm ir maz sakara ar realitāti un nekāda sakara ar demokrātiju. Vairums šeit runā par to, ka Islande tiks iesūkta Eiropas melnajā caurumā, bet islandieši tā nemaz nevēlas. Islandieši vēlas saglabāt eh, savus neatkarību, un to ir gandrīz divreiz vairāk nekā to, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Vairums islandieši neusticas Eiropas Savienībai Uh, ir tikai viena partija, kas atbi, atbalsta iestāju Eiropas Savienībā. Politiskā elite vēlas eh, federālu impēriju, bet cilvēki vēlas neatkarību. Un lūk, šī ir tāda liela neatbilstība. Iestāšanās progress, protams, ir laba lieta. Bet, ja mēs visus cenšamies saģērbt vienādā trako, uh, eh, kraklā, mēs nepanāksim eiro utopiju. Uh, Jūs, tās valstis, ko jūs esat iespundējuši savā aveņu reihā, kādreiz būs brīvas. Paldies, Svensānkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Īslande ir nelielā nācija ar 300 tūkstoši iedzīvotēm, bet tā ir milzīga valsts. Īslande ir ar demokrātiskām tradīcijām, ar iespēdīgu kultūru. Tāpat arī E, pilnīgi skaidrs, ka mēs varam runāt pār 2000. gada sākuma ekonomiskiem ekscesiem, bet tādi ir bijuši vērojami ne tikai Islandē, bet arī citur. Bet šī nelielā valsts ar 300 tūkstoši iedzīvotājiem, kuri saskārusies ar grūtībām, e, tās administrācija, ir pieļaus kļūmas, kļūmas, bet mēs runājam par savu valsti tādā reģionā. Es saprotu, ka islandieši domā par zivsaimniecību. Tas ir pilnīgi normāli, tā ir ekonomikas nozara, kas ir ļāvusi izdzīvot islandiešu paudzēm. Un tad, kad mēs runājam par nelielu valstiņu, kurai nevajadzētu iekļauties lielā brāļa perspektīvā, tad mums ir jāapzinās, ka islandiešiem ir jādod iespēja skatīt lietas no viņa viedokļa, un viņi tiek, starp citu, daudz eh, eh, labāk galā nekā daudzas, eh, nekā vairākas dalībvalstis runājot par problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Tāpat arī Norvēģija tuvinās Eiropas Savienībai. Islande varētu vitalizēt Eiropas Savienību. Štīlers kundzē. Thank you, Mr. President, and thank you, Rapporteur. The motion... Paldies. Rezolūcijas eh, projekts ir paredzējis un atzīmējis visas 43 sādaļas, eh, sarunu sādaļās, un eh, Islanda tiešām prognozē virzoties uz Eiropas Savienību. Islandas banku sistēmas sabrukums ir svarīgs jautājums, un es domāju, ka ir tikai taisnīgi, ka mēs varētu Islandas saprātīgo pieeju kopēt bet aizseiv jautājums un uh, skumbriju zveja, lūk, ir tādi svarīgi jautājumi. Mm, žēl, ka bija nepieciešams otrs referendums. Mm, ja mēs runājām par mākreļu kvotām un sekām, ko tās radīs kaimiņu valstu flotēm, ir tāds īsredzīgs risinājums. Es domāju, ka šie jautājumi tiks atrisināti un es vēlētos, lai 26. un 27. aprīlī eh, starpparlamentārā konference un asambleja būtu, gūtu panākums Reikevikā. Stīvensona kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man prieks dzirdēt, ka vairums īslandiešu apgalvo, ka viņiem nav nekādas vēlēšanās iestāties Eiropas Savienībā. Jo gal galā, kāpēc mēs gribam, lai viņi iestājas, ko tad viņi mums var dot? Viņiem ir sabrukušas bankas, izjukusi ekonomika. Uh, mums jāmaksā bija par to, ka viņiem e, notika vulkāna izvirdums un gaisa satiksme tik traucēt deviņas dienas. Un uh, arī beigu beigās e, šis te austrum uh, Atlantijas makrēļu jautājums. Viņi nozvejo tās milzīgos daudzumos un jāsaka, kā par kādu ilgtspējīgu uh, Eh, zvejniecību mēs varam runāt. Viņi apsmēja mūsu eh, kopējo zivstājumniecības politiku. Mm, manuprāt, viņu realizētā zvejas politika ir nelikumīga un mums nevajadzētu viņus aicināt iestāties. Kāda kungs? Komisāra, dārgie kolēģi, vispirms. Uh, E, gribu runāt par savu mīļo, mīļāko tematu parlamentam, ir tikai viena uh, atrašanās vietā Strasbūra. Tālāk par makreli e, runājot. Pēdējās sarunas starp Islandu, Eiropas Savienību, Farēru salām bija ne, pilnīgi neveiksme. Un uh, tika apspriestas eh, katras valsts kvotas. Īslanda pieprasa kopš eh, eh, jaunas kvotas kopš 2010. gada ņemot vērā globālo sasilšanu un šajā sakarā Īslande ir krietni paaugstinājusi savas kvotas. Šāds lēmums nav pieņemams, jo tas ir vienpusīgs un ir kaitīgs Eiropas Savienības zvejniekiem. Nav iespējams akceptēt šādu vienpusēju lēmumu. Mēs vēlamies. Nevar akceptēt šādu vienpusēju lēmumu. Mēs vēlamies, lai ātri tiktu pieņemts risinājums. Un Eh, ne jau eh, mums ir jāpielāgojas Islandai zivsaimniecības jomā, bet Islandai ir jāpielāgojas mūsu prasībām. Um, Islandes nosacījumi bieži vien ir nepieņemami, un mums ir jābūt realistiem. Runājot par makrolis krājumiem, nedrīkst pieļaut situāciju, kas būtu kaitējoša visiem. Es aicinu Islandi būt atbildīgākai un uh, nodrošināt savskatāmību debatēs. Paldies! Protus, Kirjus Kozlovski. Un tagad brīvais mikrofons Kozlovska kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt Islandi ar to, ka tā ir tagad saņēmusi Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu, kas attiecās uz Islandes eh, sagatavošanos. Jāsaka, tā, tā notiek labi un arī atbilstoši iecerētajiem grafikām. Tikai atcerēsimies, ka iestāšanās eh, nosacījumi nozīmē gan uh, valdības uh, saistības, gan arī attiecīgās valsts tautas saistības kas attiecās uz um, informāciju, tad eh, objektīvas informācijas eh, sniegšana eh, sabiedrībā ir ļoti svarīga, lai veidotu sabiedrības viedokli. Un arī no polijas pieredzes var teikt, ka gan nevalstiskajām organizācijām, gan arī dažādu pārvaldes līmeņu sadarbībā ir svarīga nozīme. Paldies! Domnule președinte, domnule comisar, după cum am observat și în cadrul vizitei delegației oficiale a Parlamentului European, Fūļskungs, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Īslande ir daudz ieguldījusi pētniecībā un uh, attīstībā, un es gribētu pateikties valsts iestādēm par to, ka tā gan atbalstīja Lisabonas stratēģiju un arī aktīvi līdzdarbojās, jo tā ir pieņēmusi Īslandes stratēģiju 2020. gadam, izprotot, uh, cik svarīgs ir šī joms un nosakot arī turpmāko gadu mērķus. Es uzskatu, ka Īslandes iestāšanās Eiropas Savienībā nodrošinās uh, liel, labāku stabilitāti, kā arī Eiropas Savienība varēs nostiprināt savu uh, lomu Arktiskajā reģio, Arktikas reģionā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi uzlabot dialogu ar uh, pilsonisko sabiedrību, kā arī dialogu starp Īslandi un Eiropas Savienību. Um, mans ieteikums Īslandes tautai būtu pagaidīt uh, sārunu gala rezultātu pirms pieņemt pozīciju. Paldies Luhanu kungam! Paldies priekšsēdētāji, kolēģi! Mēs uh, varētu sevi apsveikt ar to, ka Islanda vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība joprojām ir pievilcīga - stabilitāte, labklājība un drošība. Uh, šie elementi ir eh, tie, kas eh, piesaista pat eh, valstis ar augstu dzīves standārtu, kā tas ir Islandē. Protams, ekonomiskā krīze arī ir atstājusi savas pēdas, bet. Īslandes iestāšanās Eiropas Savienībā nenotiks automātiski. Mums vajadzētu padomāt par to, kādu pievienoto vērtību tā mums varētu dot, jo jau tagad uh, Īslandes uh, likumdošana lielā mērā ir saskaņot ar to, kas tiek pieņemta Briselē, tā arī cieši sadarbojas ar NATO. Īslande ir uh, ļoti uh, bagāta un dabas resursiem apdāvināta valsts, un es ļoti ceru, ka tā atbildīs visiem kritērijiem, lai stājas Eiropas Savienībā, bet tam ir nepieciešams arī atklātas debatas. Paldies Repo kungam! Nevedālovs kundze. Paldies! E, ņemot, e, izvērtējot šo progresu ziņojumu, vajadzētu atcerēties, ka Islande ir arī brīvās tirzniecības teritorijas e, dalībniece un tā ir ļoti konkurētspējīga. Jāsaka, ka pārējo kandidātu valstu vidū tā ir līdera. Īslandē mēs redzam funkcionējošu tirgus ekonomiku, tajā ir arī ļoti labi vidas apstākļi, tomēr finanšu sektors um, um, saskaras ar ļoti būtiskām problēmām un grūtībām. Es atbalstu Īslandes eh, vēlmu nostiprināt tiesu vairs neatkarību, un es domāju, ka Īslanda ir panākusi arī būtisku progresu izglītības un kultūras jomā, kur tā mm, lielā mērā atbilst Eiropas Savienības standartiem. Tā piedalās dažādās programmās, ka Erasmus Mundus, un domāju, ka tā ir stabila demokrātija ar stabilām institūcijām. Paldies! Un uh, tagad došu vārdu komisāram Fülskungam. Thank you very much, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šīs dienas diskusija identificē un iezīmē tos pasākums, kas Islandē būtu jāveic, lai uh, sasniegtu pozitīvu rezultātu iestāšanās sarunās. Kas attiecās uz rezolūcijas projektu, ko šodien apspriedām pagājušā gada novembra komisijas progresa ziņojumu, mēs varam konstatēt, ka Īslande um, ir ļoti daudz sasniegusi un iegājas noslēguma fāzē, tomēr vēl ir vesela rinda um, nodefinētu jautājumu, kas ir jāatrisina. Daudz no jums uh, pieminēja. Uh, makreļu jautājumu. Lai arī šis jautājums ir tieši nepastarpināti saistīts ar makreļu krājumu kontroli Ziemeļa austrumu Atlantijā, es gribētu teikt sekojošo. Mēs esam sarūktināti par progresu trūkumu pēdējā konsultāciju procesa ietvaros par šo jautājumu. Pastāv būtiski viedokļa atšķirības starp abām pusēm. Ir īpaši starp Eiropas Savienību un Norvēģiju no vienas puses un Fēro salām un Īslandu no otras puses. Attiecībā uz uh, katra partnera uh, piekrītošo daļu. Kas attiecās uz resursiem, tad šie resursi ir svarīgi mūsu zilsēmniecības industrijai un komisija uh, turpinās meklēt ceļus, lai atrastu līdzsvarotu risinājumu ar piekrastes valstīm makreļu krājumu pārvaldībā. Godātie deputāti, Īslanda patreiz ieiet izšķirošajā fāzē, kad Viss ir atkarīgs no pašas Islandes apņēmības. Un es esmu pārliecināts, ka ar mūsu kopīgu atbalstu un vēl jau svarīgāk ar Islandes tautas atbalstu Islanda panāks reālu progresu Eiropas Savienības virzienā. Paldies! Much, komis Paldies komisāru kungam! Un tagad padomes vārdā došu vārdu Gjurī kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, un paldies par interesanto diskusiju. Jūs uzdevāt daudzus jautājumus. Un tas apstiprināja manu sajūtu, ka komisija pievieš šiem jautājumiem ar ļoti dziļu izjūtu. Pēd, pagājušajā uh, sēdē, kad piedalījās Eiropas Savienība un Islande, uh, nepastarpinātu informāciju, kā, kāds ir situācijas vērtējums no viņas puses. Nebija jautājumi par to, ka lauksamniecībā vai zivsamniecībā pastāv uh, dažā domu, atš, atš, atšķirīgas domas un ka šajās jomās uh, situācija ir diezgan sarežģīta. Tomēr es esmu diezgan pārliecināts par to, ka komisija izskatīs šos jautājumus transparenti. Tāpat esmu pārliecināts par to, ka Eiropas parlamenta deputāti saņems nepieciešamo informāciju, kad, jebkurā laikā. Esmu gandarīts, ka diskusijas laikā neviens neapšaubīja. jautājumu par to, ka Islandē ir demokrātiskas institūcijas un demokrātiska politiskā kultūra. Tāpat es esmu pārliecināts par to, ka islandieši pieņems atbildīgu lēmumu par to, ka viņi vai viņi vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Tā ir viņu iekšējā lieta, kurā mums nevajadzētu iejaukties. Mūsu uzdevums ir nodrošināt iestāšanos. Paldies, saka priekšsādātājs.